Eh, ar novērojumiem pēc būtības mēs nāksim klajā, lai mēs varētu, un eh, par to lemsim, lai varētu strādāt efektīvāk. Paldies, paldies, Beres kundze. Ar to mēs beidzam debates par šo darba kārtības punktu. Balsojums notiks pulksten 12. rīt. Tagad mēs pāriem pie darba kārtības nākošā punkta, kas ir kopīgās debates attiecībā uz finansējuma instrumentiem. Es eh, nolasīšu visus instrumentus, nenolasīšu visus instrumentus, bet uzreiz aicināšu kolēģi parlamentu samierināšanās komitejas eh, priekšsēdētāju izteikties. Jums ir četras minūtes. Paldies priekšsēdētāji. Pēc ilgām un garām sarunām parlamenta delegācija eh, šai samierināšanās pasākumā apstiprina eh, vienošanos, kas ir panākta ar padomi, un to mēs panācām 25. oktobrī. Ar savu uzstāšanos es gribētu pateikties visiem parlamentu delegācijas locekļiem un it īpaši tiem, kur strādāja sarunu grupā, kā arī padomē par viņu atvērto attieksmi un komisijai par tās nepārtraukto atbalstu. Kā šīs samierināšanās priekšstādātājiem man ir jāsaka, ka kopumā rezultāts ir apmierinošs Eiropas parlamentam. Mums bija um, politisks izaicinājums, intelektuāli ļoti interesants, lai varētu eh, koriģēt fina esošos finanšu instrumentus un pielāgot tos jaunā, adaptētos jaunā līguma prasībām. Un priekšsēdētāji, tas mums izdevās izvietojot instrumentu e, būtiskos aspektus, prioritātes, vērķus, sagaidāmus rezultātus un resursu piešķiršanu vispārīgos terminos zem koplēmuma procedūras. Tādējādi pa parlaments un padome strādā vienlīdzīgi. No otras puses vēl viens svarīgs e, sasniegums ir tāds, ka pateicoties mūsu diskusijām šajā samierināšanās procedūrā komisijai izdevās stiprināt savu deklarāciju par deleģēto aktu izmantošanu nākotnes finanšu instrumentos eksplicitā veidā. Vēl viens punkts, ko es vēlos pasvītrot, ir politiskais padomis paziņojums par delegēto aktu un nākotnes finansējuma instrumentu izmantošanu, kur padome apņemas tos skatīt adekvātā veidā. Tā bija padomas sarkanā līnija, e, kurā mums bija jācīnās šajā delegācijā, bet visbeidzot tomēr mēs varējām nākt vairāk pārliecinošiem argumentiem. Par instrumentiem pašiem runājot. Ir instrumenti, kas paredzēti sadarbībai ar industrializētajām valstīm. Mēs uh, varējām panākt to, ka tika izveidots konkrēts pielūkums, kurā bija noteikti kriteriji, saskaņā ar kuriem ir piešķirams finansējums. Mēs runājam arī par banānu eksportējošām valstīm. Tur tika izmantota konkrēta metodika. Margen de maniobra de la comisión Mēs varējām skaidri un gaiši pateikt, ka komisijai tādā veidā a, nav pārāk liels manevrēšanas iespējas, jo parlaments izmantos savus kontrolas pilnvaras. Mēs a, varējām arī konstatēt, ka nevarējām sasniegt pilnīgi visus, visas parlamenta vēlmes, bet, protams, mums ir jāievēro, ka tā ir samierināšanās. Uh, procedūra un samierināšanās nozīmē arī zināmā mērā kompromisu, un tad mēs nekad nevaram saņemt 100%. Mēs, protams, pastāvējam uz savām pozīcijām, un padome gribēja atbalstīt savas pozīcijas. Priekšsēdētāji kungs, es gribēju piemetināt, ka ja parlaments nepieņems instrumentu, kas attiecas uz banānu eksportētāju valstīm, tas ļoti nelabvēlīgi ietekmēs mūsu nospraustos mērķus. Tas nozīmēs, ka programmas tiks apstādinātas. Protams, eh, kolēģi varētu teikt, ka ja programmas nevarēs eh, turpināt, eh, ir jāsaprot, ka šos eh, ražotājus ļoti spēcīgi ietekmēs mūsu pieņemtie lēmumi, un tam varētu vilkties līdzi arī nelabvēlīgas politiskās sega, sekas. Ja mēs runājam par banāniem, te noteikti ir jāpanāk vienošanās, jo, ja mēs nepieņemsim pareizo lēmumu, tas varētu uh, uh, nelabvēlīgi ietekmēt ražotāju dzīvi un uh, peļņu kopumā. Mums ir uh, tāda džentlmeņa vienošanās ar padomi un, protams, no mums tiek sagaidīt konsekventa rīcība rītdien. Es gribēju piedāvāt, lai parlaments rītdien balso par šo rezultātu. Paldies! Thank you. Uh, I'm... Paldies! Tagad došu vārdu referentiem. Pirmais uzstāsies eh, Šārls Gorens. Jums ir četras minūtes. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Regula par banānu sektoru eh, atbalstīšana ir no divām daļām. Vispirms ir institucionālais un arī atbalsta aspekts. Uh, Un tas viss ir pakļauts parlamenta koplēmuma procedūrai. Runājot par pirmo lietu, par atbalstu attīstībai nav problēma, bet mūsu viedokļi dalās institucionālā līmenī. Kā mēs varam saskaņot šo MAB regulu, tātad uh, pasākumi banānu nozarē ar Lisbonas līguma 290. pāntu. Skaidri pasakot, Lisabonas līgums parlamentam piešķir vienādas tiesības ar padomi attiecībā ar eh, strateģisko prioritāšu noteikšanu uh, Eiropas fonda izmantojumu, tā skaitā arī attīstības finansēm izmantošanai. Es kā referents saskaņā ar mm, parlamenta priekšstādātāju konferences pieņemto lēmumu, ņemot vērā arī attīstības komitejas lēmumu, uh, Un astoņus e, esam noturējuši astoņus trialogus ar padomi la, un lūguši, lai komisija ievēro divas sarkanās līnijas. Tā tad nav runa par vienlīdzību starp parlamentu un padomi. Mēs nevaram no tās atteikties, nosakot prioritātes finanšu programmas ziņā. Un tieši tāpat Mēs negribam atteikties no uh, balsošanas prerogatīvām saistībā ar demokrātiju, uh, lai neizveidotos slikts precedents nākotnē. Pēc astoņiem trilogiem un padomēji neatkāpjoties no saviem stingriem viedokļiem, ir iz, izkristalizējušās divas reakcijas. Vairākumā savā delegācija ir balsojusi par kompromisu projektu, uh, Un uh, mazākums ir uh, turpina sarunas ar uh, uh, samierināšanas komitejas ietva, ietvaros. Un es kā referents un kā demokrāts, kas ievēro vairākuma vēlmi, uh, Eh, gribētu jums atgādināt, kādi bija šie reālie rezultāti. Es nevaru vienkārši nepiebilst, kāds bija vairākuma viedoklis, un līdz ar to šo rezultātu es uzskatu par ļoti neapmierinošu. Kāpēc? Tāpēc, ka eh, pie, pieņemot eh, parlamentu kompromisu, tās draud izveidot negatīvu precedentu nākotnē. <clears throat> Tātad šis banānu nozares atbalsts projekts Eh, nevar gūt parlamenta atbalstu, jo 190 miljonu eiro tam tiek piešķirti, bet parlaments uh, tikai gūst informāciju, un tā ir padoma, kas patiesībā uh, spriež par komisijas priekšlikumu. Tātad būtībā ir, tas ir uzskatāms par diviem soļiem atpakaļ. Pirmkārt, uh, atkāpšanās no Lisabonas līguma un otrkārt atkāpšanās no tās situācijas, kāda bija 2009. gada 1. decembrī, kad Lisabonas līgums stājās spēkā. Līdz 2009. gadam negatīvās procedūras ietvaros Eiropas parlamentam bija iespēja stāties pretī komisijai, norādot uz saviem viedu, savu viedokli. Tām tā tad bija veto tiesības, bet šodien tā situācija ir pilnīgi citāda. Padome Padomē ir izdevies atņemt parlamentam kā koplēmumu procedūras e, partnerim e, viņa tiesības, demokrātiskās tiesības, un e, padomi neievēro parlamentu viedokli. 291. pāns šādi netiek ievērots. Tātad mēs vēlreiz param divus soļus atpakaļ, tāpēc es nebalsošu par šo ziņojumu. Es saprotu, ka šis lēmums ir ļoti smags, taču esmu gatavs to uzņemties, uzņemties par to atbildību, jo negribu, ka tiek izveidots negatīvs precedents, uh, kā Eiropas Savienībā tiek finansēta ārlietu politikas instrumenti. Paldies! Liels paldies, turpin Čičištarkungs. Un tagad Šolca kungs lūdzu. Jūsu rīcībā četras minūtes. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, darbie kolēģi un kolēģis. Uh, Kad es sāku strādāt pie šī dokumenta, es īstenībā nerēķinājos ar to, ka man divus gadus vajadzēs ļoti intensīvi sarunāties. Un, protams, ir ļoti grūti ko tādu uh, pastāstīt Eiropas Savienības pilsoņiem. Un īstenībā mēs varējām vienoties par šo instrumentu dažos mēnešos. Uh, Eh, protams, tas, ka ne, toreiz vēl nebija spēkā stājies eh, Lisabons līgums, visu darbu novilcināja un pēc tam vēl uh, vajadzēja gaidīt deleģēto aktu procedūru. Uh, padome un parlaments jau saulaicīgi vienojās par to, ka uh, finansējuma instruments sadarbībai ar instrualizētajām valstīm ir jāmaina. Mēs gribējām šeit piešķirt 380 miljonus uh, tādām jomām, kā Erasmus Mundus, akadēmiskās apmaiņas programmas, apjau, atjaunīgie energoavoti, kā arī izpēte. Un mēs vēlējāmies, lai īpaši ieguvēji būtu mazie un vidējie uzņēmumi uzņēmumi. Bet šī ilgā vilcināšanās noveda pie tā, ka finansējums tika samazināts. Mēs esam par to ļoti norūpējušies, un tas patiešām mums sagādā bažas. Līdz ar to mēs nevarējām finansēt daudzus attīstības projektus, kas uh, īstenībā netiek iekļauti ODA uh, aptvēruma projektos. Mēs nevarējām arī pietiekami labi finansēt uh, studentu apmaiņu no Latīņamerikas un Āfrikas valstīm. Protams, mums ir jāizmanto. Uh, jaunās iespējas, kas paveras uh, izmantojot paplašinātu geogrāfiju. Un ir jādomā par papildus līdzekļiem, kas ir uh, atvēlēti uh, otrajā pielikumā uh, minētajām valstīm 5% no līdzekļiem ir izdodami e, diplomātiskiem mērķiem. Īstenībā tas nozīmē, ka tādā veidā varētu veicināt demokrātiju un cilvēktiesību ievērošanu. 20% no līdzekļiem vismaz ir jāvelta, lai varētu uh, uzlabot attiecības starp Eiropas Savienības pilsoņiem un partneru valstu pilsoņiem. Protams, ir jārunā arī par studentu dokumentu apmaiņas programmām, kas noteikti varētu būt nopietnas ieguldījums. Vēl ir atvēlēts konkrēts finansējums dažādām ekonomiskām aktivitātēm, kurās labumu varētu gūt tieši MVU. Mēs runājam par tām dalību valstīm, kas ievēro SDO normas, kas ir gatavas samazināt eh, CO2 emisijas un ievērot citas noteikumus. Uh, Sadarbojoties energosektorā, it sevišķi ir jāvelta daudz uzmanības atjaunīgo energoavotu izmantošanai. Un tagad uh, gribēju pateikt, ka šis instruments nav jāizmanto, lai varētu kaut kādā veidā subsidēt uh, slepenu, lai slepeni varētu subsidēt kādu lielu Eiropas telefonu koncernu. Mums ir jāparūpējas par to, lai sniedzot finansējumi ir jāievēro galvenie Eiropas Savienībā valdošie principi. Ja tiek um, atbalstīts attīstības valstis, ir jāparūpējas par to, lai tās pieņemt arī attiecīgus politiskus pasākumus, uh, atceroties arī neseno pārtiks produktu krīzi. Uh, Mums kā parlamentam ir kontrolas pilnvaras, tādēļ komisijai mūs ir regulāri jāinformē, vai šis instruments ir guvis panākumus. Mēs gribam parūpēties par to, lai regula tiktu īstenota uh, Mm, saskaņā ar visiem principiem, bet bieži vien komisija ir rīkojusies tā, ka tā ir tikai pieņēmusi dažādus dokumentus, uh, tajos ierakstījusi nezinu ko, bet uh, konkrēti darbi nav sekojuši. Mums ir jārunā, uh, ka par to, ka arī valstīm, kas gūs labumu no šī finansējuma, ir jātop kontrolētām un Es esmu vienojies ar pārējiem referentiem, ka mums ir arī turpmāk jācīnās par parlamenta demokrātiskajām kontrolas tiesībām. Paldies! Paldies! Un tagad Gālas kundze, viņa arī ir viena no referentiem, viņai tāpat četras minūtes. Kas ir nomās sot ēnekot? Paldies, priekšsēdētāja kungs! Godātais komisāra kungs, dārgie kolēģi! Kolēģi jau iepriekš teica, ka mēs visi bijām pārsteigti par to, cik ilgi sarunas vilkās un kādu pretestību tām nācās izjust. Parlaments nevarēja pilnībā izmantot uh, savas demokrātiskās kontrolas pilnvaras. Mēs bijām pārsteigti par to, ka sarunas tik ilgi vilkās garumā. Uh, un neviens referents neko tādu nebija pat prognozējis. Esmu gandarīts, ka šodien mēs beidzot varam pielikt punktu aiz šī pamatīgā dokumenta. Es strādāju pie šī ziņojuma, kas ir veltīts uh, sadarbībai ar industrializētajām valstīm, un, protams, gribu teikt, ka šajām valstīm ir jāievēro cilvēktiesības uh, un uh, demokrātijas principi. Mēs tādā veidā varam arī izskaust nāves sodu un atbalstīt uh, tos NVO, kas darbojas trešajās valstīs. Arābu pavasaris mums parādīja, ka Eiropas parlaments var pieņemt strateģiskus lēmumus, kas uh, atstāja tālajošas sekas uz notikumiem trešajās valstīs, un ka, protams, ir jāizmanto arī attiecīgi finanšu instrumenti. Mēs varējām vienoties jau pirmajā lasījumā tieši par saturiskajiem jautājumiem un varējām būt vienis prātis, ka uz vietas ir jāizstāv NVO. Nākamo divu lasījumu laikā mēs runājam par Eiropas parlamenta kontrolas pilnvarām. Un jāsaka, ka tas bija tāds visai simbolisks brīdis, jo mēs varējām pierādīt, kāpēc uh, 2011. gada decembra mums ir vairāk pilnvaru. Gribēju pateikties Vidalam Kvadrasam un pārējiem kolēģiem, kas piedalījās pēdējo mēnešu cīkstiņos. Mēs zinām, ka ceļš, pa kuru gājām, bija ļoti garš un, protams, ja mēs vēlamies vienoties par kompromisu, tad eh, katrai iesaistītajai pusē ir jāpanāk eh, solīt pretī otrai pusēji Mēs patiešām esam guvuši panākumus un ir labi, ka gan padome, gan parlaments nākotnē kopīgi varēs lemt par šādu stratēģiju. Es esmu pārliecināts, ka pārliecināta, ka panāktā vienošanās noteikti spēcinās parlamentu pozīcijas nākotnē, kad verīsim sarunas par ko līdzīgu. Un, ja mēs runājam par demokrātiju un cilvēktiesībām trešajās valstīs, tas ir ārkārtīgi svarīgi. felelősségünk. Mi európai parlamenti képviselők felelősen kell Mēs runājam nevien uh, par uh, uzticību starp Eiropas Savienības institūcijām, bet arī par to atbildību, kas mums ir jāuzņemas trešo valstu priekšā. Un Tādēļ es lūgtu, lai rītdien jūs paustu savu atbalstu balsojot par šiem četriem finansējuma instrumentiem. Thank you very much. Paldies. Tagad došu vārdu Lohbīlers kundzei. Jums arī četras minūtes. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Kā līdz referente es gribēju nedaudz parunāt par ziņojuma saturu. Mēs esam grozījuši pastāvošo instrumentu un līdz ar to mēs varēsim uh, Uh, labāk palīdzēt NVO, piemēram, uh, saņemt atpakaļ PVN, tad, ja viņi piedalīsies konkrētos projektos. Tā mēs varam uzlabot instrumenta elastību un jāsaka, ka valdības bieži vien izdara spiedienu uz NVO, uh, ierobežojot to rīcības brīvību. Es gribēju teikt, uh, ka e, šāda, šādas tendences, šāda tendenci attīstība mums patiešām e, rada bāžas. Esmu priecīga, ka tādēļ varējām panākt grozījumus šajā instrumentā. Un mēs varam piemin, teikt, ka uh, demokrātijas un cilvēktiesība instruments darbosies no 2014. līdz 2020. gadam. Jau drīzumā mūs sasniegs komisijas priekšlikums. Komisija savā paziņojumā par 2020. Eh, gada budžeta komisija saka, ka nākotnē juridiskais pamats dažādiem instrumentiem piedāvās arī mm, lielāku elastības līmeni, pārvaldot dažādas politikas stratēģijas konkrētā uh, finanšu plāna uh, laikā. Kop kopīgajā Eiropas parlamenta un padomas deklarācijā mēs vienojāmies, ka tiks izmantoti deleģētie akti, lemjot par dažādiem ārpolitikas uh, uh, instrumentiem, un, protams, tādā veidā uh, šis cilvēktiesību un uh, demokrātijas instruments būs vēl spēcīgāks. Mēs vienojamies ar padomi, ka kopīgi varēsim lemt par strateģiskajiem instrumenta uh, aspektiem, mērķiem, indikatoriem, finanšu piešķīrumiem un instrumentu kopumā. Līdz ar to parlaments varēs uh, Eh, daudz vairāk teikt, mums būs eh, lielāka teikšana par to, cik daudz finansējumu tiks piešķirts konkrētām organizācijām. Pagātnē parlaments eh, sūdzējās par to, ka pietiekam daudz finansējumu netika piešķirts demokrātijas aktīvistiem un arī, piemēram, organizācijām un parlamentiem, bet izmantojot deleģētos aktus, lemjot par finanšu instrumentu nākotnē, būs pietiekam augsts elastīguma līmenis un prioritātes varēs laika gaitā nedaudz modificēt. Pateicoties deleģētājiem, deleģētajiem aktiem mēs varēsim kaut ko teikt nevien tad, kad instruments taps, bet mēs varēsim arī vairāk ietekmēt uh, daudzgadīgos strateģiskos dokumentus. Līdz ar to instruments būs jēgpilnāks. Jā, mēs, protams, nepanācām visu, ko mēs vēlējāmies uh, sarunu laikā, bet mēs kļuvām vēl apņēmīgāki un neatlaidīgāki panākt pilnīgi visu nākamajā sarunu kārtā, kas sāksies janvārī. Paldies! Un tagad pēdējais uh, ziņojuma autors, tas ir Mičel kungs, uz četrām minūtēm. Paldies, paldies priekšsēdētāji kungs! Eh, samierināšanās procedūras laikā, protams, eh, mēs eh, daudz ko ieguvām, bet arī šo to zaudējām. Mēs runājām par to, kā labāk veidot mūsu finansējuma instrumentus nākotnē. Ar gandarījumu konstatēja, ka Eiropas parlaments un padome varēja vienoties par uh, kopīgām stratēģijām. Tas patiešām ir iepriecinoši. Es uh, saprotu, ka sarunas bija ļoti sarežģītas un nogurdinošas, jo padome nebija pietiekama aktīva un nepiedāvāja mums nevienu citu priekšlikumu. Līdz ar to parlamentam vajadzēja piekāpties eh, saņēmēju valstu eh, interesēs protams, eh, kopīgi ar Görence kungu mēs varējām secināt, ka šis galīgais rezultāts nav pie, pieņemams un nedaudz pievērsīšos tam pēc brīža. Es gribēju teikt, ka ETP eh, deputāti teica, ka šīs rezolūcijas eh, priekšlikums par regulu ir eh, ļoti nozīmīgs un pēdējā teikumā ir teikts, ka nedrīkstētu radīt precedentu tad, kad sarunas norisināsies par tiem instrumentiem, kas tiks veidot pēc 2012. gada. Es ceru, ka parlaments eh, ņems to vērā tad, kad vedīsim sarunas ar citām institūcijām nākotnē. Parlamentam, protams, ir jābūt eh, kontrolas pilnvarām par uh, tādu stratēģiju, kas aptver ļoti plašu geogrāfisko reģionu. Protams, mums ir jārunā par demokrātisku lēmumu pieņemšanu, par demokrātisko kontroli un Lisabons līguma normu ievērošanu. Tie ir pašbūtiskākie principi, kas ir jāņem vērā. Bet es nezinu, vai tas patiešām ir ņemts vērā, eh, vai Gorens kungs arī to ir sapratis, un priekšsēdētāja kungs vajadzētu veikt ne neatkarīgu izvērtējumu par komisijas um, spēlējamo lomu, jo komisija patiešām sarunās uzvedās neciešami, un e, tai pašai ir jāpierāda, ka tā ievēro principus, kas ir noteikti līgumos. Tas ir komisijas pienākums, un, diemžēl, komisija tā neuzvedās. Mēs arī uh, varējām uh, panākt Um, vairāk finansējuma attīstības programmām, 26 miljoni bērnu mirst Katru dienu sakrunātājs, bet pateicoties jaunajiem instrumentiem, mēs varēsim šo skaitli samazināt, mēs varēsim palīdzēt attīstības pasaulē. Šis jautājums ir beidzot jārisina gan altruistisku, gan egoistisku iemeslu dēļ, jo savādāk mēs saviem bērniem un mazbērniem atstāsim briesmīgu mantojumu. Mums ir jāizglīto pilsoņi, jāizglīto arī pašiem savu kolēģi un dalībvalstu valstu parlamentārieši, lai viņi par šo jautājumu patiešām rūpētos. Ir jābūt konsekventām politiskajām stratēģijām, ja mēs runājam par palīdzības sniegšanu, bet tas viss vainagosies ar panākumiem tikai tad, ja lēmumu pieņemšanas procesās tiks ievērota caurskatāmība un atskaitīšanās. Šis ir Eiropas parlaments, šis nav kaut kāds klubiņš. Mums neviens nav izrādījis tādu cieņu, ko esam pelnījuši pieredzēt, un tā nav pirmā reize. Mums divi ar pus gadus vajadzēja diskutēt par šo instrumentu tieši komisijas attieksmes pēc. Vicepriekšsēdētāja kungs, es gribēju teikt, ja komisija neatgriezīsies pie uh, līguma principiem, tad parlamenta priekšsēdētājam ir jāsauc komisiju uz paklāju un jāizstāv mūsu institūciju viņu priekšā. Paldies! Thank you very much. Lielas paldies! Es gribētu ierosināt, ja jums sanāktu. Uh, komisiju padarīt par neitrālu savā sarunās, tad tas būtu neticami. Bet nu tagad vārds komisāram Fīles kungam. Godātais priekšstādātāji, godātie deputāti, cienījumās deputāts, debats šodien par finanšu instrumentiem ārējai <clears throat> darbībai vainago garu sarežģītu procesu ir panākti kompromisi. Un uh, visa saruna sākās 2009. gadā. Tur bija arī priekšlikumi palīdzēt uh, jaunatīstības valstīm. Tika izveidots ICI, plus, kas paredzēja sadarbības aktivitātes, kas nevienmēr uh, kvalificējās pietiekošai attīstības palīdzībai. Komisija arī nāca klajā priekšlikumiem, uh, par pasākumiem, kā papildināt eh, Pasaules tirniecības organizācijas tirzniecības sarunas. Tas attiec uz uh, banānu ražotāju valstīm, un tātad tas skāra banānu atbalsta pasākums. Šodien mēs esam noslēguši sarunas un esam iesnieguši grozījumus eh, cilvēku tiesību aizsardzības instrum, un instrumentam un ICI plus instrumentam. Un sarunas ir vainagošās ar samierināšanās komiteju. Taču <clears throat> sarunās parādījās arī problēmas ar Eiropas saimnības darbību saskaņā ar Lisabons līgumu. Par spīti viedokļu atšķirībai starp padomu un eh, parlamentu komisija uzskata, ka institūcijas ir panākušas kompromisu komisija un jo īpaši mani kolēģi Katija Eštona un kolēģis Andris Piebalgs augstu vērtē abu pušu centienus panākot šo rezultātu. Liels paldies arī mūsu priekšsēdētā vietniekam Vidal Kvadram un viņa komandas biedriem un arī prezidentūram, kas ir snieguši savu ieguldījumus. Kulmināciju sasniedz tieši Polijas prezidentūra. Uh, Deputāti priekšsādātāji, šīs pakotnes izgāšanās nav viens no variantiem. Ja mums ne, ja mēs nebūtu panākuši šādu kompromisu, tad eh, ļoti ciestu Eiropas Savienības reputāciju. Eiropas Savienība līdz šim tiek uzskatīta par uzticamu attīstības eh, atbalsta partneri. Un mēs arī varētu turpināt savu darbību ar strateģiskiem partneriem. Tāpēc komisija augstu vērtē uh, vienošanos uh, laikam līdz 2013. gadam šim īsiem brīdim. Komisija ierosina tūlīt sākt uh, budžetu ICI plus <clears throat> iniciatīvām un BAM pasākumiem. Tāpēc komisija ir pateicīga par uh, 18. Uh, un 19. novembrī panākto vienošanos starp parlamentu un padomi par par, par budžetu. Un atbalsts pasākumu banānu nozarē. Šo pasākumu pieņemšana nozīmē, ka tos mēs varam īstenot pēc iespējas ātrāk. Tas uzlabos Eiropas Savienības e, interešu atainošanos starptautiskā līmenī un arī izpildīs mūsu vienošanos, mūsu apņemšanās, ko mēs paudām Ženēvā. Veicinās arī valsts iekļaušanās PTO. Ir jāparāds uh, labāks teksts, skaidrāks teksts par finanšu instrumentiem, par ko, konkrēto līdzekļu sadalījumu pa kategorijām. Taču likumdošanai nebūtu jāparāds īpašas uh, īpaši finanšu pasākumu konkrētām valstīm ar konkrētām summām. Kompromiss teiks iekļauj papildu informāciju par trim kritērijiem. Tie ir jāievēro komisijai, nosakot finanšu piešķīrumus katrai valstī atsevišķi. Te ir arī norāds par to, ka kā šie kritēriji tiks īstenoti. Te ir arī skaidra atsauce uz komisijas nodomu nāk lajā ar oficiālu uh, komisijas īstenošanas lēmumu ar norādēm par konkrētiem piešķiriem valstīm. Tas sniegs padomēm parlamentam iespēju nāk klajā ar saviem viedokļiem par finanšu piešķirumiem. Uh, pasākumi, uh, kas ir paredzēti banānu ražotāju valstīm, uh, ir tādi, kas jau ir paredzējuši uh, Uh, muitas nodevu samazināšanos. Un visbeidzot, es gribētu atgādināt parlamentu deputātiem, ka līdzekļi, ko esam solījuši AKK valstīm, uh, banānu ražotājiem Ženēvā, šiem pasākumiem ir jāpult, jābūt papildu pasākumiem. Un tie nedrīkst uh, nākt no Eiropas attīstības fonda. Turklāt, tā kā mēs esam Uh, Eiropas attīstības finanšu protokola beigās, tad vairs nav rezervi šī instrumenta ietvaros. Runājot par ICI plus uh, minimālie uh, procentālās likmes trijām jomām - valsts diplomātija, ekonomiskā partnerība un saiknes starp cilvēkiem paredz administratīvos izdevumus, un arī tie ir iekļauts šajā tekstā. Ir palielinājies par 100% šis apjoms, un līdz ar to ir pietiekoši liels rezervs šī programmēšanas perioda laikā. Te arī var ņemt vērā konkrēto attīstības gaitu un reaģēt uz to. Un te ir arī paredzēta likumņēm, likuma devēju iesaistīšanās arī ICI plus procesā. Nobeigumā gribu sacīt, ka komisija cers, ka parlaments atbalstīs šo pakotni. Paldies! Much, Liels paldies, komisār! Un tagad vārds runātājiem grupu, politisko grupu vārdā. Un pirmais ir Ponga kungs. Divas minūtes, lūdzu. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšstādātāji, dārgie kolēģi. Rīt mēs paudīsim savu viedokli jau trešo reizi par sadarbības instrumentu attīstībai. Un tas paredz pasākums AKK valstīm, banānu ražotēm valstīm uh, attiecībā uz tarifu preferencēm BAM. Te ir paredzēts pietiekoši liels budžets eh, desmit valstīm, AKK valstīm līdz 2013. gadam. Tas attiec uz eh, Āfrikas un Karību jūras valstīm. Un, lai ievērojami palielinātu sociālo-ekonomisko līmeni šais valstīs. Runājot par to, ka parlamenta vēlmi ievērot deleģētos aktus šeit netika ņemt vērā, Es varu paust savu nožēlu, tomēr ir eh, spērt pietiekoši lieli soļi. Uz priekšu ir noteikti skaidri mērķi, skaidrs finansējums. Komisija nāk uz klajā ar, ar paziņojumu, kādu metodoloģiju tiek izmantot. Mums ir padomes paziņojums par nākošo daudzgadu finanšu plānu. Tur tikšot ņemti vērā deleģētie akti ārējās palīdzības instrumentos pēc 2013. gada. Parlaments te precizē, un man tas šķiet svarīgi, ka nekādā gadienā ar šo netika izveidots precedents. Un es piedalījos 22. ESAKK eh, sesijā, un par to es arī tur paudu uh, savu nostāju. Š, šim fondam bija jau jābūt debloķētam pirms diviem gadiem, atbloķētam pirms diviem gadiem. <clears throat> Uh, situācija AKK valstīs uh, būtu pavisam nožēlojama tā, ja šis BAM instruments tiktu noraidīts. Līdz ar to rēķinos ar jums, ka jūs atbalstīsiet šo tekstu. Paldies! Thank you very much. To... Liels paldies, un tagad vārdu dodu Havita kungām. Jums ir viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms gribu runāt, ka mēs uh, nedrīkstam tikai uh, apspriest juridisko aspektu, bet uh, šeit ir runa par 10% no Eiropas Savienības budžeta, ko mēs iztērējam, lai atbalstītu pārējo pasauli. Un, uh, Uh, ir svarīgi runāt par cilvēku tiesību atbalsta instrumentu, kas tiek izmantots citreiz pretēji valstu valdību interesēm. Runājot par juridisko aspektu atbalstu savus kolēģus, runājot par starp institūciju mm, uh, vienošanos un ka lēmums ir jāpieņem pirms 2013. gadām par piešķīrumu minimālo apjomu un pēc 2014. gada mums ir izveidojies stratēģisks uh, dialogs starp uh, komisiju un parlamentu par cilvēku uh, tiesību atbalstu instrumentu. Mums ir nepieciešams līdzsvars un demokrātiskā kontrole un jo mēs ceram, ka šāds izkārtojums arī pastāvēs turpmāk. Paldies! Tagad vārds Grēzes kundzei, jums ir laiks pusotra minūte. Godātie kolēģi, ar uh, jūsu atļauju gribu teikt, ka deleģētie akti nav tik seksīgi un interesanti, bet tie ir būtiski svarīgi. Es gribu pateikties Gērēns kungam par to, ka viņš aizstāv Lisabonas līgumā noteiktās uh, demokrātiska parlamenta tiesības. Protams, mēs atbalstam banānu ražotāju atbalsta pasākumus, pat ja tie arī neatrisinās mazo ražotāju problēmas globalizētā pasaulē, ja Pasaules tirzniecības organizācijā netiek domāts par līdztiesīgu tirzniecību. Tomēr mūsu grupa kategoriski iebilst pret to, ka mēs atkāpjamies no tām tiesībām, kas mums ir piešķirts Lisabonas līgumā. Mums ir eh, parlamentam kontrols tiesības par 190 miljoniem eiro, kas tiks piešķirti. Un nevar to visu atstāt komisijas un dalību valstu ziņā. Es aicinu kolēģus noraidīt uh, šo kompromisu par uh, šo instrumentu, jo mēs, parlamentārieši, tādā veidā varētu paši atteikties no savām pilnvarām. Paldies! Paldies! Tagad vārds Meijer kungam. Jums viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Mums jāatzīst eh, tas, ka Vidāls Kvadras eh, kungs ir ļoti daudz uh, strādājis pie šiem jautājumiem. Uh, un vedis sarunas šajā Eiropas Savienības labirintā, rūpējoties par to, lai parlaments netiktu izslēgts no koplēmuma procedūras, pieņemot lēmumus par šiem būtiskajiem instrumentiem. Mums ir jāatzīst tāds, ka uh, svarīgie stabilitātes instrumenti un Eiropas uh, cilvēktiesību atbalsta instruments. Un uh, mēs jau varam paskatīties, kas ir noticis pagātnē ar Benālī, Kadafi un citiem mums ir bijušas tādas attiecības pagātnē. Un uh, ir uh, cilvēktiesību jautājumi varbūt dažkārt palikuši novārtā. Mums ir jādomā par to, kā aizstāvēt cilvēktiesības. Paldies, un tagad brīvām Nē, tagad vārds grupu deputātiem. Līdzē kungām viena minūte. Paldies, priekšsādātāja kungs, godātais komisār, godātie kolēģi. Es uh, vēlētos pievērsties tiesību aktiem, kas ir saistīts ar IDHR lai atbalstītu demokrātisku un cilvēku, demokrātiju un cilvēktiesību ievērošanu pasaulē. Šis instruments ļauj iesaistīties ļoti sarežģītās situācijās. Uh, Mēs dzīvojam 21. gadsimtā, bet joprojām notiek spīdzināšana, vajāšana, bērnu seksuāla izmantošana un citi noziegumi. Protams, ar šā instrumenta starpniecību mēs nevaram eh, izlabot eh, pasauli, bet mēs tomēr varam atbalstīt pilsonisko sabiedrību, atbalstīt runas brīvību, brīvus plašsaziņas līdzekļus un Es varētu jums atgādināt eh, teicienu, no kādas filmas neviens nav pilnīgi perfekts, bet tomēr šis instruments ir ļoti būtisks un varbūt mēs arī varēsim kādreiz vēl nostiprināt parlamenta lomu. Paldies, tagad Gomes skundz uz pusotru minūtu. Chairman, to, uh, Paldies, priekšsēdētāji! Man jāatzīst, ka Eiropas instruments demokrātija un cilvēku tiesība atbalstam, tas tur jau ir paredzēta demokrātiskās kontrolas procedūra, bet šīs procedūras vajadzētu vairāk popularizēt un skaidrāt it īpaši Eiropas uh, Savienības delegācijām, skaidrotās uh, nevalstiskajām organizācijām pilsoniskai sabiedrībai. Eiropas parlamentam ir jābūt līderim šādu projektu atbalsta, izmantojot šo instrumentu. Mums ir jāpalīdz uh, plašsaziņas līdzekļiem tikt galā ar cenzūru un arī ar cenzūru internetā. Tagad vēlās pievērst pievērsties uh, deleģētajiem aktiem attiecībā uz IDHR instrumentu. Mēs varam tikai nožēlot šo šantažēšanas taktiku, to izmantoja komisija un padome, lai piespiestu parlamentu attiekties, attiekties no tām pilnvarām, kas tam ir piešķirts Lisabonas līgumā parlamentam ir jāīsteno demokrātiska kontrola par šo instrumentu, kam ir milzīgs potenciāls veicināt at demokrātijas attīstību visā pasaulē. Un mēs um, nevaram pieļaut tādu pieeju, kā tik izmantot attiecībā uz banānu atbalstu instrumentu. Paldies, tagad Kuļārskas Babinskas kundze uz divām minūtēm. Much, uh, Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Also... Es patiešām nožēloju, ka parlaments nevarēja pilnībā aizstāvēt savu pozīciju, vedot sarunas ar komisiju un padomi. Es domāju, ka parlamentam nākotnē noteikti vajadzētu būt pārliecinošākam runājot par finansējumu piešķiršanu un izmantošanu, jo mēs jau esam tieši ievēlēti pārstāvi nevis kā un uh, īstenībā mums ir jālem par tik būtiskiem uh, jautājumiem, nevis uh, komisijas darba grupām. Bet nestoties uz visiem trūkumiem, es balsošu par Eiropas uh, demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu. Šī programma ir pārāk nozīmīga, lai mēs vēl turpinātu vilcināties. Mums ir jāturpina strādāt pie tā, lai Irānā, Krievijā, Ukrainā uh, būtu vairāk demokrātijas. Uh, cilvēki, tie, priekšsēdētāji kungs, mēs nedrīkstam vairāk kavēties. IDHR ir eh, jāpapildina ar tādu Eiropas uh, demokrātijas instrumentu. Sākotnēji šis instruments bija uh, tāds uh, papildinājums uh, un uh, Eh, es domāju, ka Eiropas Savienībā ir jāspēlē pārliecinošāka loma un jāievieš demokrātijas vēsmas visā pasaulē. Paldies! Dank, Frau Kollegin Kolaska. Paldies! Tiroljan kungs, divi minūtes. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi. Tā kā Tīs Bermans personīgi apsvērumu dēļ nevar būt klāt. Es tomēr zinu, ka viņš pilnīgi atbalsta manu, manu vērtējumu šīm ziņojumam, tātad runāšu viņu vārdā arī. Darbs pie šī instrumenta bija ļoti dārgs, kaut arī <clears throat> darbs pie EIDHR e uh, nav vainagojies ar lieliem panākumiem. Mēs esam apmierināti par DCI BAM rezultātu. Kaut arī parlamentam bija vienādas tiesības uh, lemt par šīm lietām, ka, tāpat kā padomēji, diemžēl tās netika īstenotas. Lisabons līgums palēd šādas tiesības, tajā eh, tās attiec, piemēram, uz prioritātēm finanšu jomā, <clears throat> arī parlamentam tā ir koplēmēji funkcijas padome iz, izmantoja apkaunojošu šantāžu un mm, nolēma parlamentu uh, nesvarīgai lomai. Bet dalībvalstis zina, ka mums ir vienādā līmenī jāsadala savas pilnvaras, pieņemot lēmumus. Mēs padomai un komisijai varam parādīt, ka parlaments vēlas papildus caurskatāmību pieņemot lēmumus. Mums nebūtu jāgaida. Mēs ilgi gaidījām eh, šo līgumu, mums nebūtu jāgaida jauns līgums, lai beidzot parlamentam piešķirt tās pilnvaras, kas tam piekrīt. Paldies! Paldies, tagad būs brīvais mikrofons. Pirmais uzstāsies Protašievičs kungs, lūdzu. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Paldies, priekšsēdētāji. parlamenta delegācijai attiecībām ar, Belaru, ar Baltkrieviju. Priekšstādātājs, es zinu, cik liela ir nozīme Eiropas parlamenta instrumentam, kas atbalsta cilvēku tiesības, jo īpaši tajās valstīs, kur valda totalitārais režīms. Man ir bijis, bijusi skumja pieredze ar Adamu Birēcki Ukrainā, viņu Baltkrievijā uh, apsūdzēja, viņam bija jāstrādā vairāki gadi uh, darba nometnē, tāpēc vien, ka viņš cīnījās par demokrātiju. Tā cieši cilvēki totalitāros režīmos. Es esmu priecīgs, ka mēs iesniedzām kompromisus, ka rezultāts tagad ir nedaudz elastīgāks par iepriekšējo, un es ceru, ka nākotnē mēs vēl uh, vairāk varēsim atbalstīt eh, organizāciju, kas eh, darbojas demokrātijas vārdā tādās valstīs kā Baltkrievija. Paldies, Pataševičs kungs! Tagad paškas kungs. Eh, Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, priekšsēdētāji! 2009. gada 9. aprīlī Parlaments eh, pieņēma regulu 1930 šarsītu 2006 par Eiropas parlamentu sadarbību ar industrializētajām valstīm un valstīm ar augstu ienākumu līmeni. Toreiz Eiropas parlaments eh, bija eh, pret padomas nostāju, bet vajadzēja grozīt noteikums un pieņemt jaunu regulu. No marta līdz oktobrim bija astoņi trilogi un izdevās pieņemt jaunas nostādnes. Mēs uh, pieņēmām strateģiskus lēmumus un pateicoties deleģētajiem aktiem parlamenta pozīcijas ir spēcinātas. Tādā veidā visu procedūru var pa pabeigt daudz ātrāk. Paldies Paškas kungam. Tagad Bazēs Kūkums. Paldies, priekšsādātāja kungs. În contextul schimbării balanței. Gribēju augsti vērtēt šo ziņojumu. Mums noteikti ir uh, jāuzlabo uh, sadarbības starp Eiropas Savienību un trešajām valstīm. Astăzi, rela... Es gribēju teikt, ka piektais punkts it sevišķi ir jāuzsver, jo Eiropas Savienības sadarbība ar citām valstīm tiešniecībā ir jādizinficē. Un, protams, ir jāņem vērā arī finanšu palīdzības um, uzliktās normas un noteikti ir jāpasaka, ka tās attīstības valsts, kam ir izaugsmes potenciāls, noteikti varētu darīt vairāk. Un Runājot par līgumu īstenošanu, noteikti valstīm vajadzētu īstenot arī Kyoto protokolu, ja tās vēlas ar mums sadarboties. Tāpat ir jāievēro arī starptautiskās darba organizācijas normas un nedrīkst kājām bradāt pamatiesības. Paldies Basesku kundzei un tagad Sikierska kungs. finansowe są sposobem realizacji założonych celów przypadku. Paldies, priekšsādājums. Šis instruments ļauj mums īstenot ļoti skaidrus mērķus, te runa par ārējo darbību, kas skar arī mūsu attīstības politiku. Instrumentiem jābūt ļoti izsmalcinātiem, labi izvēlētiem. Kā izvēlēties prioritāti, cik daudz demokrātijas, cik daudz izglītībai, vai jāatbalsta E, uzņēmēju darbība vai humanitārā palīdzība vai jāsniedz atbalsts demokrātijas attīstībai. Eiropas parlaments e, tiek ievēlēts no sabiedrības puses, tāpēc mums jo īpaši jāpauž savs viedoklis par līdzekļu piešķiršanu cilvēku tiesību un brīvības un demokrātijas attīstībai. Tas arī attiecas uz vidas kritēriju izpildu. Paldies! Paldies Sikerska kungam. Tagad esam noslēguši brīvā mikrofona procedūru un došu vārdu eh, Fūs kungam komisijas vārdā. Thank you very much. Uh... Paldies priekšsēdētāji. Been... Diskusijas bija ļoti saistošas un pateicoties tām, es domāju, mēs varēsim labāk saprasties turpmāk un varēsim arī sadarboties konstruktīvākā gaisotnē. Es, um, protams, uh, ņemšu vērā jūsu paustās bažas un ceru, ka tās tiks izgaisinātas tad, kad mēs piedāvāsim savu priekšlikumu par jauniem instrumentiem nākamo nedēļu laikā. Bet es varu piekrist daudziem no jums, kas teica, ka mums ir jāparūpējas, lai uh, tiktu aizstāvēt cilvēktiesību aktīvisti. Mēs saprotam, ka režīmi izmanto nodokļu politiku, lai NVO nospiest uz ceļiem. Un īstenībā mēs eh, saprotam, kāda ir likumdošana un Eh, nevajadzētu pievērst lieku uzmanību attiecīgajām eh, nevalstiskajām organizācijām tādēļ, ka tās saņem finansējumu no ES. Es saprotu, ka šis jautājums uh, ir ļoti jūtīgs, un mēs ņemsim vērā patiešām visu to, ko jūs šodien pateicāt, un parūpēsimies, lai instruments atbilstu līgumā atrunātajam. Savā paziņojumā par Eiropu 2020 mēs skaidri pateicām, ka mēs pilnībā izmantosim deleģētos aktus, lai parlaments varētu baudīt savus privilēģijas uh, jo viens no godātajiem deputātiem Uh, uz to arī atsaucās. Es uh, citātu vēlreiz neatkārtošu. Gribēju pateikt, ka kompromiss uh, ir tāds labs līdzsvars starp to, ko vēlējās panākt komisija un starp to, ko vēlējās panākt parlaments. Es domāju, ka mums vajadzētu būt vēl ambiciozākiem un uh, savas uh, starp institūciju attiecības uh, pacelt vēl jaunos augstumos. Es domāju, ka mēs nedrīkstam pieļaut to, lai šī likumdošanas pakete ciestu fiasko. Un ja parlaments nepieņems šo aktu rītdien, tad mēs nevarēsim uh, pietiekam brīvi rīkoties, lai īstenotu budžetu attiecībā uz IC. Bez šī instrumenta, tātad sadarbībai ar industrializētām un bagātām valstīm, mēs nevarēsim uh, labi sadarboties ar trešajām valstīm, un līdz ar to mums nebūs uh, finansējumu, ko piedāvāt. Uh, jo, nu, no, Eiropas attīstības fonda mēs nevaram izmantot finansējumu. Un, ja šis projekts izgāzīsies, tad mūs uzlūkos kā neusticamu partneri un kā uh, partneri, uz kuru nevar paļauties pat uh, mūsu nabadzīgākie brāļi tajās uh, valstīs, kas atrodas Āfrikas un Karību jūras basēnā. Es domāju, ka šis kompromiss ir patiešām labs rezultāts, un mums ir jāņem vērā, ka mēs esam nopietni ārpolitikas spēlētāji. Tādēļ mums ir jāsaprot, cik svarīgi ir šie strateģiskie partneri. Uh, gan AKK valstīs, gan arī banānu ražotāju valstīs un visur citur pasaulē. Paldies! Paldies, komisāra kungs! Tagad uzstāsies referenta atkārtoti pirmais Görins kungs. Divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Dzirdēju, ka komisārs Fīli mm, atsaucās uz labu sadarbības uh, gaisotni šajā, šajā sanāksmē. Mēs eh, varam sadarboties ar tiem, kas ir šeit, bet tie, kas nav šeit, kas nav klāt, ar tiem mēs nevaram sadarboties. Tad tajā pusē vispār neviens nesēž, un arī astoņās mūsu samierināšanās sanāksmēs tur nemaz viss nebija klāt. Mēs būtu varējuši runāt par to, kas mūs vienoja. Un man bieži bija iespēja to darīt uh, Eiropas parlamenta attīstības komitejā. Uh, Piemēram, mēs varējām runāt par kopīgo vīziju, kā Eiropas Savienība vēlas sniegt atbalstu komisija, attīstības valstība, ko, jaunatīstības valsts komisija un dalībvalstis. Komisija šai ziņā arī var izmantot savu atbildību. Taču kāda ir situācija šodien? Dalībvalsts šodien eh, tērē 90% no savas atbildības sniedzot atbalstu attīstībai Tas ir tikai normāli, ka no šī viedokļa dalībvalstīm piedar pēdējais vārds saistībā ar nacionālo budžetu. Eiropas parlamentam šeit nekas nav sakāms. Turklāt dalībvalsts ir piešķīrusi komisijai milzīgu summu, ievērojumu summu, eh, ko komisija var īstenot, izmantot <clears throat> tā kā tā uzskata par vajadzīgu. Te ir runa par uh, Eiropas fondiem. Arī šeit Eiropas parlamentam nekas nav sakāms, un tas attiec uz gandrīz 80%. Un tad vēl ir neliela daļa, kas tiek um, uh, piešķirta komisijai šāda, um, šāds pilnvars, un te parlaments, tā ir vienīgi šai gadījumā, parlaments var atsaukties Lisabonas līguma 290. pantu, bet arī šai gadienā komisija tam neļauj rīkoties, vai mēs tiešām vēlamies, lai parlaments sadarbotos ar komisiju, jā vai nē. Es saprotu, ka, komis, eh, ka padomu nav īsti sapratusi, ko tas nozīmē. <clears throat> Un eh, padome Ungārijas prezidentūrai bija minējusi. Un tagad eh, vai mums atņem līdzekļus un mums pat nav līdzekļu, lai mēs varētu nodrošināt sev respektablu situāciju attiecībā ar institucionāliem partneriem. Mēs aicinājām komisiju iekļaut attīstības uh, uh fondu ārējās rīcības dienesta. Mēs darījām visu, kas bija mūsu iespējās, lai uh, Uh, nodrošinātu līdzpastāvēšanu ar augsto pārstāvi ārējās uh, darbības jomā bet es konstatēju, ka mūsu parlaments un mūsu parlamenta attīstības komiteja ir pelnījusi tomēr uh, skaidrāku un cienīgāku reakciju no par, padomas puses. Tagad vārds Šalca kungam divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji komisāra kungs. Es varu tikai pievienoties Gārens kungam, kas kritizēja padomi. Jā, nu nav šeit neviena no padomas, un noslēgumā es vēlējos uh, nedaudz uh, pievērsties šim kompromisam. Varbūt, ka jūs varētu uh, darīt ko vairāk, komisija varētu piedāvāt mums tādu pamatīgu dokumentu par IC plus instrumentu, un uh, komisija nevar visu laiku strādāt tikai ar kaut kādu vecu dokumentu, kas tika sagatavots vēl pirms līkumdošana ieraudzīja dienas gaismu. Uh, īstenībā mēs dzirdējām pavisam jaunas skaņas par to, ka ir eh, jāsadarbojas, par to, ka ieguvēji būs visi, un mums ir jāsaprot, eh, ka ir jābūt, eh, šiem instrumentiem ir jābūt saskaņotiem ar attīstību, ar klimata pārmaiņu apkarošanu, ar darba likumdošanu, bet mums ir jāņem vērā kā tiek eh, īstenotas Eiropas ekonomiskās intereses, jo, piemēram, ja šis instruments varētu novērst uh, tirgus deformāciju, tas būtu vēl jēgpilnāks. Un jūs uh, varētu varbūt eh, saprast, ka šis instruments eh, nāks tikai par labu valstīm, ar ko sadarbojamies. Tas nav nekāds ierocis. Jums ir jāturpina savs darbs, un mēs nevēlamies paši rakstīt kaut kādus strateģiskos dokumentus. Uz to vienmēr esam uzstājuši. Komisija darīs to arī turpmāk, bet mēs eh, atstājam sev veto tiesības, ja jūs ignorējat līguma normas un neņemat vērā mūsu intereses. Tādēļ Tādēļ vienmēr ir jāievēro deleģēto tiesību aktu principi un uh, tie jāvēro pēc burtungāra. Paldies Šolca kungam. Tagad uz divām minūtēm Kinga Gālas kundz lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Vēlējos pateikties visiem kolēģiem, kas jau izteicās. Paldies par šo domu apmaiņu un par uh, izgaismotajām problēmām. Es gribēju teikt, ka piekrīt visiem tiem kolēģiem, kas bija norūpējušies par to, lai neradītu tādu nepatīkamu precedentu. Tie finanšu instrumenti, kas ir mūsu rīcībā, ir jāizmanto saskaņot un konsekventi. Tas īpaši attiecas uz demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu. Uh, Mūsu pilsoņiem ir uh, jābūt pārliecinātiem, ka šie instrumenti kalpo labiem mērķiem, un lai viņus par to pārliecinātu, mums ir jāizstrādā kopīgas stratēģijas, ņemot pie rokas arī pilsoņus. Tas ir viņu interesēs, un mums ir jāsaprot, ka mēs uh, daudzgadu stratēģijas nevaram pieņemt bez pilsoņu atbalsta. Uh, Mēs īsti nesaprotam, kādēļ padoma un komisija izrādīja pret mums tādu pretestību. Es ļoti labi saprotu kolēģu paustās bažas. Mums ir jāparūpējas uh, par to, lai kompromisu, kuru sasniedzām, vainagotos ar panākumiem. Mēs bijām varbūt pat ambiciozāki nekā pirms tam, un mums uh, patiešām gribētos, lai mūsu lēmumi, lai mūsu veiktais darbs uh, tiktu ņemts vērā tad, kad tiks eh, lemts par jauno finanšu plānu, par nākamo uh, finansējumu periodu. Mums īstenībā uz mūsu pleciem gulstas dubulta atbildība. Mēs te cīkstāmies ar padomu un komisiju jau divus gadus, un šiem pūliņiem beidzot jāvainogojas panākumiem. Paldies, un tagad uz divām minūtēm Lohbīlers kundze. Paldies, priekšsēdētāji! vēlējos uh, pieskarties uh, cilvēktiesību un demokrātijas instrumentam. Domāju, ka kolēģi izteikumi ilustrēja faktu, ka instrumentam uh, parlaments vienmēr ir daudz uzticējies. Mēs ticējām tā spēkam un efektivitātei. Un ja mēs runājam par Eiropas demokrātijas fondu, uh, Mēs sapratām, ka instruments ir jāpadara elastīgāks, lai mēs varētu uh, īpaši ātri rīkoties uh, steidzamības gadījumos, uh, kad tiek apdraudēti cilvēktiesība aktīvisti un NVO pārstāvji. Uh, Mums ir jāpadomā arī par to, lai mēs varētu labāk kontrolēt demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu. Un īstenībā šādu pieeju pieņēma pilnīgi visi, gan dalībvalsts, gan institūcijas, gan pilsoniskā sabiedrība. Es gribēju lūgt kolēģus uh, tagad uh, saņemties, uh, iesildīties jau nākamajai cīņai. Mums vajadzēja cīnīties jau iepriekš, un tagad mums vajadzēs cīnīties par instrumentu uzlabošanu. Paldies! Paldies Lohbīlers kundzei, un tagad došu vārdu uz divām minūtēm Mīčēla kungam. Paldies priekšsēdētāju kungs. Es eh, vēlējos pateikties eh, Alejo Vidalam Kvadrasam par visiem ieguldītiem pūliņiem, par to, kā viņš vajag sviedros strādāja. Um, samierināšanās procesā, un viņš patiešām darīja visu, kas ir viņa spēkos, lai šī uh, vienošanās nestu konkrētus augļus. Nu, tas nebija viegli šajos apstākļos. Es gribēju teikt, ka Lisabonas Līguma pielikums, kuru mana valsts noraidīja divos referendumos, tur bija rakstīts, ka būs skaidri nodalīts, kuros gadījumos ir jāievēlo koplēmuma procedūra starp padomi un parlamentu, un īstenībā ārpolitika arī ir viena no šādām jomām, bet diemžēl šobrīd tas netika ievērots par 100%. Ja padome ir uh, iesaistīta likumdošanas procesā, tāpat ir jātiek iesaistītam arī parlamentam. Mēs neesam tie, kas nodarbosies ar mikromanagementu, mums nav ne iespēju, ne uh, prasmju to darīt. Un, ja mēs runājam par likumdošanas pieņemšanu, tā ir mūsu atbildība, mūsu pienākums un līgums mums šāds pilnvars piešķir. Tad, kad es biju uh, jauns puisis, man kāds teica, nu nav nekādas jēgas pateikt, ko jūs darīsiet, un pēc tam darīt kaut ko pilnīgi citu. Tādēļ komisijai ir jāievēro uh, mūsu sadarbības normas, uh, savas pilnvaras, un patiešām jūs nedarbojāties uh, pietiekami labi, jūs nesat pelnījuši atzinību, un parlaments nebūs bezspēcīgs, kā jūs to varbūt vēlaties. Un runājot par to instrumentu, par ko es esmu atbildīgs, par attīstības eh, sadarbības instrumentu. Komisija te runā par 6 miljardiem eiro gadā. Bet ir skaidrs, ka īstenībā mēs varētu glābt vēl daudz vairāk dzīvību, ja eh, pietiekam labi darbotos kohēzijas instruments. Paldies, paldies Mičela kungam. Tagad došu vārdu Vidalam Kvadrasam, eh, kas eh, pārstāvēja samierināšanās komiteju. Paldies, paldies priekšsēdētāja kungs. Ja es drīkstu ka parlamenta samierināšanās eh, delegācijas eh, vadītājs es centos darīt visu, kas ir manos spēkos, un jā, gatavojot šo ziņojumu, es īstenībā tur rakstīju kā sacerējumu, lai tas būtu perfekts gan mm, morfoloģiskā, gan sintaktiskā plāksnē, bet, nu, varbūt tā kā šāds tāds krūmīts ieviesās. Gribēju pateikties kolēģiem par viņu jaukajiem vārdiem, bet ja mēs runājām par precedentu, jāņem vērā, ka viss svarīgākais, kas attiecas uz instrumentiem, ir e, iekļauts šajā nolīgumā. Es domāju, tas mums e, ļaus būt spēcīgākiem turpmāk. Padome nāca klajā ar politisku paziņojumu un teica, ka varbūt deleģētos aktus, runājot par konkrētiem instrumentiem nākotnē, varētu izmantot alažu un alažu no jauna. Ja mēs runājam par stratēģijām, pateicoties eh, nolīgumam, mēs esam patiešām eh, spēruši lielu soli uz priekšu. Mēs Eh, sarunājamies ar komisiju. Mums vajadzēja runāt par katru valsti, kas eksportē banānus, kā tiks izmantoti līdzekļi, kā tiks izmantots katrs eiro cents šajās valstīs. Protams, mums bija jārunā par kritērijiem, par uh, uh, prioritātēm, un, protams, arī dalību valstīm ir kas sakāms šajā jomā. Bet Mēs nevaram dalību valstis izslēgt no mm, pēdējiem soļiem, kas ir spērām vēl pirms finiša taisnes. Tas būtu pat tiešām pārgalvīgi. Mums ir jāsaprot, ka mēs esam sasnieguši progresu, un mums ir jāsaprot, ja mēs pēdējā brīdī cietīsim neveiksim, tam būs ļoti smagas politiskās un sociālās sekas. Kolēģis tiek pārtraukts. Priekšsēdētājs turpina. Tagad esam noslēguši debats par šo darba kārtības punktu un balsosim rītdien 12.00. Nākamais darba kārtības punkts ir komisijas paziņojums par vienotā tirgus fórumu.